Pirmdienu mēs atsākām mūsu sēdi, man ir pāris paziņojumi. Esmu saņēmusi no padomas tās nostāju pirmajā lasījumā kopā ar pamatojumu un komisijas nostāju. Tas tiks ierakstīts arī šīs sēdes protokolā. Uh, trīs mēnešu periods tiek noteikts, kura laikā parlaments var paziņot par savu nostāju un atskaita sāksies ar rītdienu 2010. gada 21. maiju. Otrakārt, vakardienas sēdes protokols un